parametriem. Īstenībā mērķis ir viens un tas pats. Katrai dalību valstī ir jāuzņemas atbildība par pasākumu ieviešanu. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Debatas ir noslēgušanās. Balsojums būs 12.30 rīt. Tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma. Tas ir Deva kungs ziņojums aizprostu infrastruktūra jaunatīstības valstīs. Dodu vārdu mūsu referentam uz četrām minūtēm. Uh, Madam President, Priekšstādātājs kundze, kolēģi, pēdējo 30 mm, minūšu laikā mēs pamatot spriedām par mm, nevajadzīgu nāves gadījumu novēršanu uz Eiropas ceļiem. Mans ziņojums par infrastruktūras jaunatīstību, infrastruktūra jaunatīstības valstīs arī ir vērsts uz to pašu mm, nāvas gadījumu novēršanu, tādu nāvas gadījumu novēršanu, kas saistīta ar aizsprostu uh, eh, veidošanu gan Āfrikā, gan Latviņamerikā. 18 metru, 18 tūkstoši jūģa augstumā es lidoju ar, ar helikopteri un uh, mil, redzēju milzīgi skaistus mākslīgi veidots ezerus zem šī helikoptera. Tie bija visbīstamākie ezeri, kas jebkad redzēti. Un eh, tad es arī uzzināju, ka tika identificēta 8000 ledus eh, ezeri Himalaju reģionā, un 205 no tiem tika atzīti par ļoti bīstamiem. Pirms divām nedēļām Nepāla piedzīvoja zemestrīce. Par to Eiropā netika ziņots, bet Āzijā gan. Daudz cilvēka gāja bojā, un tā stiprums pēc Richtera skalas bija 9,65 punkti. Par laimi šie aizprosti nesalūza. Taču iemesls, kura dēļ šie uh, ledus, uh, ledus uh, ezeri tiek veidoti mākslīgi, ir tāds, ka zināmos gada laikos šie Eh, ledus, eh, eh, ledus ezeri kūst ātrāk nekā citos. Un aizsprostu dēļ 1,3 miljardi cilvēku audzē kviešus un rīsus šajos ūdeņos, pateicoties šādiem aizprotiem. Taču uh, Tā kā šie ledus ezeri uh, kūst arvien ātrāk un uh, ūdens līmenis šajos astoņos tūkstošos ezera arvien pieaug, tad arī plūdu risks pieaug. Un tagad ir milzīgu plūdu periodi. Tāds, tāda nesen notika Pakistānā, kur 20 miljoni cilvēku, 20 miljoni cilvēku zaudēja pajumti un tūkstošiem cilvēku bija pakļauti badam. 5000, 500 tūkstoši cilvēki bija jābaro ar eh, palīdzības pārtiku un gāja bojā stāsējumi, kas tika veidoti gadu desmitiem. Tāda situācija bija pagājušā gada jūlijā, un vēl tagad ir milzīgas teritorijas, kas ir klātas ar ūdeni, Indijā, piemēram. sistēma, kas uh, pastāvīgi darbojās, lai uh, novadītu ūdeņus no Himalaya kalniem, proti, vai, prom vairs nedarbojas. Es to esmu redzējis, es zinu, par ko es, runu, par ko es runāju. Tāpēc ir nepieļaujami. Nav iespējams vairs eh, izlabot šo situāciju, novērst šos ezerus, jo tie jau ir izveidējušies. Taču mēs varam novadīt eh, ūdeņus eh, prom no, no cilvēku apdzīvotām vietām, eh, izmantojot tuneļus, piemēram. Un mēs varētu novadīt šos ūdeņus, piemēram, vietējā upju sistēmā un izmantot tos. Te ir daudz darāmā, un tāpēc es aicinu starptautiskās aģentūras uh, piemēram, uh, lai tiktu izveidota speciāla aģentūra ANO, lai Indija, Pakistāna, Ķīna, Butāna, Nepāla varētu sanākt kopā ANO, organ, ANO uh, paspārnē. Paldies, Devas kungs. Turpin priekšstādē tagad pārējiem pie brīvā mikrofona šajās debatēs. Un pirmais runātājs, gribētu gādāt visiem, ir viena minūte. Hibneris kundze, lūdzu. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi, komisārs kundze! Manuprāt, pašreizējā situācija ir tāda, mēs apzināmies, ka daudzas valstis cieš no dabas katastrofām, kuras ir izraisījuši nepamatot izveidoti vai nepareizi e, funkcionējoši aizsprosti. Tagad ir īstais brīdis apzināties, ka ņemot vērā klimata pārmaiņas un mūsu pašreizējo pieredzi, e, neparasti klimata apstākļi ar vien turpināsies un skaidrs, ka plūdi norisināsies arvien biežāk. Tāpēc manā skatījumā ir svarīgi izveidot attiecīgas sistēmas. Mēs zinām, kā to darīt, jo patiesībā aizsprostu būvēšana neparedz jaunu būvniecības tehnoloģiju. Tāda aizsprot vienmēr tika veidot, tie ir ļoti efektīvi. Tātad svar, svarīgākais ir vienkārši sniegt šīm valstīm šādu iespēju veidu veidot šos eh, aizprosts. Paldies! Flašikovas kundze, labvakar komisārs kundze. Plūdi ir viens no destruktīvākajiem elementiem. Tas daudz izmaksā gan finansiāli, gan cilvēku dzīves, eh, dzīvju ziņā. Un tieši no plūdiem cieši viss mazāk aizsargātās valstis, tāpēc ir jāpieņem īpaši pasākumi, jo ledus ezeri ir draudz visiem šiem cilvēkiem. Es piekrītu referentam, kad viņš saka, ka ir izvēršami uh, attiecīgi pasākumi, kas var novērst šādas dabas katastrofas lietus gāzes tikai palielinās šos eh, draudus un šie aizprosti var neizturēt. Tāpēc īpašas organizācijas, ekspertu organizācijas izveide varbūt būtu vēlama, jo patiesībā mēs nezinām, kas notiks nākotnē un nav ņemts vērā, kāds būtu šo lielo aizprostu ietekme. Paldies, eh, saka nākošā runātāja Bazesku kundze. Ūde, uh, ūdens ir apmēram 70%, klāja 70% no zemeslodes. Tas ir svarīgs resurs, taču tas var arī izraisīt milzīgus uh, plūdes dabas katastrofu. Tā, rezulta, tā rezultātā var būt uh, gan plūdi, gan arī sausums. Es atvainojos, saku priekšstādātāji, lūdzu, turpiniet. Turpina Bazēsku kundze. Nav pieejams tulkojums no rumāņu valodas. Uh, ūdens būtu labs resurs, uh, kā veida, kā ražot elektrību, nepiesārņojot vidi. Es gribētu uzsvert to, ka jebkuriem jauniem projek projektiem ir jābalstās uz uh, um, uz uh, ietekmes novērtējumu, pie kura strādājuši eksperti no uh, pasaules aizsprosta organizācijas. Paldies, turpin priekšsādē, neviens cits izteikties brīvē mikrofonā nevēlas, vārds šef, Šefčovičs kundzam. Priekšsēdētāji kundze, paldies, es gribētu pateikties arī Devs kungam par ziņojumu. Paldies, ka vērsāt uzmanību uz šo svarīgo jautājumu. Paldies, ka arī atgādinājāt mums par to, ka šai problēmai ir milzīga ietekme eh, varbūt šī problēma nav likta pārāk izteikti starptautiskā darba kārtībā, tāpēc liels paldies jums, referenta kungs, par to, ka jūs eh, arī mums komisijas pusē ļāvāt griezties eh, izskatīt šo jautājumu. Mēs komisijā arī uzskatām, ka aizpros stiprināšana ir vairākas puses, vairāki aspekti, un tas viss ir jārisina visaptveroši. Vispirms ir ūdens tilpju um, apsaimniekošana, tad ir kapacitātes stiprināšana, politiskais dialogs starp kaimiņos esošajām valstīm. Uh, Un šī rezolūcija ir ļoti saulēcīga, jo šeit ir pilnīgi pareizi vērst uzmanību uz visiem aspektiem, kas ir saistīti ar aizprost no celtniecību, ir un arī par investīcijām, tehnoloģiskiem jauninājumiem, lai uzlabotu ilgspēju un lai minimizētu arī sociālos un vides blakus efektus. Eiropas Savienība jau tagad globāli ir, ir iesaistījusies cīņā pret klimatu pārmaiņām. Šeit jāpiemina Kopenhāgenes, Kankūnas e, sanāksmes. Un e, līdz ar šīm sanāksmēm un attiecīgiem dokumentiem komisija ir pilnībā iesaistīsies pasākumos, e, kas ir saistīti ar klimata seku, klimata pārmaiņu izraidīto seku mīkstināšanu. Eiropas Savienība arī atbalsta ilgspējīgas attīstības projektus, arī lokālā līmenī, kas tiek attīstīti. Šai ziņojumā ļoti pareizi redzīmēt ledāju problēmu, ka ledāju kušana ietekmē visus kontinents un ļoti pareizi. Ir tīpaši, kā zīmēt ziņojumā, tīpaši šīs seks ir redzams Himalaja reģionā šie ledāji ietekmē ūdens tēces dažādās hm, pasaules vietās, ietekmējot arī rajonus, tīpaši Āzijā, eh, kur ir ļoti blīvi apdzīvots vietas. Piemēram, Āzijā šī ietekme ir īpaši asa. Un tāpēc mēs arī komisijā atzīstam, ka ledāju kušana Himalāja rajonā ir milzīga problēma un tai ir nepieciešama attiecīga uzmanība risinot šo problēmu. Uh, Eh, šeit parādās vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Eh, šeit ir pārobeža aspekts arī katastrofu seku likvidēšanā tieši ūdelstīpju, ūdens basēnu pārvaldības ziņā, arī klimatu pārmaiņu un lauku izmaiņu ziņā. Un eh, komisija strādā kopā ar institūcijām, kas ir kompetents šajā jomā. Uh, un um, uz šīm institūcijām atsauce ir dot arī ziņojumā. Ir sadarbība ar attiecīgiem reģioniem, kas ir cietuši no šīm šiem notikumiem. Un nu, šeit gribēju pieminēt atbalstu Āzijai, cīņā pret klimatu pārmaiņām, šeit ir palīdzības sniegt ūdens basēna apsaimniekošanas ziņa. Šeit komisija ir sniegus finansējusi caur globālo klimatu pārmaiņu aliansi un arī atbalstot jauno programmu, programmu kas sāksies nākamajā gadā. Lielas paldies visiem! Paldies priekšsēdētāji! Eh, paldies, komisāra kungs. Līdz ar to šī diskusija ir pabeigta un 12.30 rīt notiks balsošana. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir eh, Cimers kundzes ziņojums atbalsts jaunatīstības valstīm risinot ar pārtiks nodrošinājumu saistītās problēmas.